Turpmāk minēto ziņojumu īsta prezentācija. Saskaņā ar 45. panta otro punktu reglamentā mēs izskatīsim uh, dažādus ziņojumus un uh, sākumā došu vārdu pirmajam referentam Bastianam Belderam. Viņš uh, runās par savu ziņojumu tirzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumbalkām valstīm. Lūdzu, jums četras minūtes, Belderkungs. Dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Es izmantošu iespēju prezentēt savu ziņojumu par tirzniecības un ekonomiskās, attiec... tirzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumbalkānu valstīm. Šajā Ziņojumā ir uzsvērta Eiropas perspektīva, kas ir piešķirta šīm valstīm. Eiropas Savienība nedrīkst eh, pieļaut pagātnes kļūdas, ja mēs atceramies eh, Tesaloniku um, rezolūciju. Balkānu valstis, Rietumbalkānu valstis gaida no mums nevis retoriku, bet konkrētas darbības un konkrētas izredzes. Saskaņā ar manu pārliecību Eiropas Savienībai šeit ir jāuzņemas liela atbildība. Ja mēs atceramies diskusijas šajā namā par Srebrenicu, tad Mums ir jāpadomā, ka šis reģions ir ar lielu strateģisku nozīmi Eiropas Savienībai. Mani priekšlikumi paredz sekojošo. Viens no svarīgākajiem līdzekļiem šo valstu attīstībai ir tā saucamā cefta. Uh, kas ļautu šīm valstīm trijās, trijos posmos vai trijās fāzēs sagatavoties iestājai ja Eiropas Savienībā. Arī dalība valstis šeit var palīdzēt vietējo, izglītot vietējo personālu. Un šādi šīm dalību valstīm mēs dosim labāku iespēju, mēs atvieglosim viņām sagatavošanās procesu, lai tās varētu iestāties. Un man ir ļoti liels prieks par to, ka starpvaldību sadarbība starp konkrētām valstīm guva lielu atbalstu no Nīderlandes valdības puses Un es ļoti priecājos ne tikai tāpēc, ka arī pats esmu no Nīderlandes, bet gan tāpēc, ka šajā sadarbībā ir iespējams ļoti konkrēti pievērsties Rietumbalkānu valstu interesēm un sniegtām konkrētu atbalstu. Vēl viens svarīgs punkts, ko es gribētu uzsvērt, tā ir sadarbība energopolitikas jomā ar Rietumbalkānu reģionu. Uh, um, dabas gāzes un arī naftas uh, tranzīta jomā šīs valstis ir svarīgi partneri un tām ir jāsniedz atbalsts. Es arī pats darbojos attiecīgajā komitejā, kurā mēs esam apsprieduši Eiropas Savienības energopolitiku, un pašreizējā situācijā mēs redzam, ka uh, sadarbība ir nepieciešama vairāk nekā jebkad agrāk. Un nobeigumā priekšsēdētāja kungs, agrāk es biju žurnālists un daudz ceļoju un bieži biju arī Rietumbalkānu valstīs, tāpēc man ir liela pieredze un man tur ir arī daudz paziņu. Un kopā ar Startautiskās tirniecības komisiju un ar citiem kolēģiem mēs esam veikuši interesantus ceļojumus pa Rietumbalkānu valstīm, tāpēc es varu tikai pateikt, ka ziņojums gan ir gatavs, bet eh, darbs, protams, vēl nav pabeigts. Un mums ir tiešām aktīvi jāstrādā, mums ir jātuvina šīs valstis Eiropas Savienībai un tā mēs tām parādīsim, ka uh, um, iestāties Eiropas Savienībā ir mērķis, uz kur ir vērts tiekties. Un es ceru, ka. Um, Paldies! Ļaujiet man apsveikt Bēlder kungu par šo ļoti labo ziņojumu. Jūsu ziņojums nāk laikā, kad Rietumbalkāni Balkāni aizvien vairāk tuvojas Eiropas Savienībai. Šis ziņojums sniedz visaptvarošu pārskatu, kādi jautājumi ir svarīgi tirzniecības un ekonomikas attiecībās starp Eiropas Savienību un Rietumbalkāniem. Pievērsīšos dažiem punktiem. Rietumbalkāni kā reģions ir ļoti svarīgs partners Eiropas Savienībai. Pēdējais komisijas paziņojums par Rietumbalkāniem 2008. gada martā uzsvēra Eiropas Savienības stingro apņemšanos dot Eiropas perspektīvu šis reģionam un apstiprina to, cik Centrāla Eiropas brīvās tiesniecības nolīgums ir svarīgs šī reģiona attīstībai. Komisija piekrīt referentam, ka uh, nākotnes dalība Eiropas Savienībā šīm valstīm, šī Eiropas Savienības perspektīva var uh, darboties kā katalizators un veicināt mieru un stabilitāti reģionā. Un komisija piekrīt arī tam, ka uh, Kopenhāgenes kritēriju izpildi ir īpaši svarīga, ja tiek vērtēta valstu gatavība iestāties Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība ir Rietumbalkānu galvenais tirsniecības partneris. Ciešākas ekonomiskās saiknes uh, starp šo reģionu un ES ir tātad ļoti būtisks, lai veicinātu viņu izaugsmi. Un kā jūs uzsverat, uh, tirsniecības liberalizācija un integrācija ir stūrakmens stabilizācijas un asociācijas procesā, un Eiropas Savienība ir e, trijos līmeņos e, pievērsusies šo mērķu īstenošanai. Pirmkārt, divpusējā līmenī Eiropas Savienība ir eh, sniegus Rietumbalkāniem vienpusējas tirzniecības priekšrocības kopš 2000. gada, lai veicinātu uh, viņu pieeja Eiropas Savienības tirgumu. Komisija ir um, vedus sarunas par brīvās tiesniecības nolīgumiem, kā daļa no stabilizācijas un asociācijas nolīgumiem ar šīm valstīm, lai veidotu noska, tādus uh, nosacījumus politiskām reformām, lai Rietumbalkānu valsts varētu integrēties Eiropas Savienībā. Piemēram, saskaņojot likumdošanu ar kopienas likumdošanu. Otrkārt, reģionālā līmenī Eiropas komisija ir veicinājusi sarunas uh, uh, par Centrāla Eiropas brīvās tirsniecības nolīgumu un nolēma sniegt finanšu un tehnisko atbalstu SEFTA uh, sekretariātam un pusēm, palīdzot ievies šo nolīgumu. Tajā pašā laikā Eiropas komisija ļoti augstu vērtē arī uh, reģionālo atbildību, kas ir saistīta ar šo nolīgumu, un atzīst, ka CEFTA ir ļoti būtisks nolīgums ciešākai reģionālai integrācijai, sagatavojot uh, šīs valstis, uh, Rietumbalkānu valstis, pilnai dalībai uh, Eiropas kopējā tirgu. Uh, Turklāt eh, CEFTA eh, radīja visas nepieciešamās struktūras, lai varētu apspriest eh, tirzniecības jautājumus reģionālā un divpusējā līmenī. Tas ir ļoti būtiski, lai veicinātu un padziļinātu uh, kaimiņa attiecības un sadarbību. Eiropas komisija turpinās novērot CEFTA ieviešanas progresu un turpinās par to ziņot savos ikgadējos ziņojumos par uh, iestājas un pirms iestājas procesu. Treškārt, uh, tautspasējā līmenī komisija ir atbalstījusi šo valstu iestāšanos uh, Pasaules tirsniecības organizācijā, jo tas ir ļoti būtisks solis, lai Rietumbalkānu valsts varētu pilnīgā piedalīties globalizētajā ekonomikā. Uh, Es ir uh, mobilizējusi visus iespējamos politikas instrumentus, lai atbalstītu Rietumbalkānu valstis uh, to centienos uh, reģionālā sadarbībā. Pirms iestājas uh, instruments ir ļoti svarīgs, lai uh, risinātu attīstības jautājums šajās valstīs. 2007. līdz 2013. gadam ir paredzēta 11,5 miljardi eiro šādiem mērķiem. Un visbeidzot, Eiropas komisija ir uzsākusi dialogus ar visām šī reģiona valstīm, lai izstrādātu ceļu kartes vīzu režīmu atcelšanai, jeb bezvīzu režīmu ieviešanai. Uh, Gribu apliecināt, ka komisija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu tirzniecības attiestības un lai uh, pēc iespējas tuvāk pietuvinātu Rietumbalkānu ekonomiku Eiropas Savienībai. Noslēgumā gribētu vēlreiz atzinīgi novērtēt referenta darbu uh, šajā ziņojumā un uh, gribu pateikt, ka komisija piekrīt viņa vispārējai pieejai. Paldies! Paldies, komisārs Kundze! Šis eh, ziņojums eh, rīt no rīta par to būs balsojums. Tagad turpināsim ar nākamo ziņojumu. Maginas skundzes ziņojums. Lūdzu, jums četras minūtes, Maginas skundze. Thank you, Mr. Paldies, priekšēdētāji. Paldies, komisijas pārstāji. Es gribēju tikai paskaidrot,